palīdzēs novērst. Es gribētu izteikt eh, savu līdzjūtību eh, šīs pilsētas iedzīvotājiem un arī pārējām pilsētām, kas cietuši šajā negaisā. Protams, mēs eh, piezīmēsim to, ko jūs teicāt, un gribam izteikt savu solidaritāti šīs dabas katastrofas cietušajiem Kalabrijā, saka priekšsēdētājs. Un es domāju, ka es varu izteikties visa parlamenta vārdā. Uh, ka eh, parlaments ir solidārs ar šī reģiona iedzīvotājiem. Pirmais mūsu darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums par Moldovas republikā īstenotajām reformām un attīstības tendencēm. Señor Füle, tiene usted la palabra. Es tev viņu iedot, tu gribēji. Labrīt, kolēģi! Kad eh, skatos uz eh, Eiropas Savienības un Moldovas attiecībām, es domāju, ka tas tiešām ir tā, kā esam sasnieguši ļoti lielu progresu īsā laikā. Taču, protams, eh, šai valstī vēl priekšā ir daudz izaicinājumu. 5. septembra referendums, un tas ir bijis tas, kad izmainījās veids, kā uh, ievēlēt prezidentu, tas izgāzās, taču es nezinu, vai referendums uh, būtu atbildes demokrātiskiem standartiem. Eh, proti efektīvā atbilstība eh, tika atzīta no starptautisko novērotāju puses, un tā tiešām ir tāda eh, iedrošinoša zīme. 28. novembra vēlēšanas būs tikpat svarīgas demokrātijas izveidēja republikā. Mēs turpinām sūtīt stingrus ziņojumus visām ieinteresētajām pusēm šo atbalstot. Un visiem ir jāstrādā kopā ar ievēlēto prezidentu un jāizvēlas eh, valdība, kas varētu eh, izveidot eh, šajā valstī nepieciešamās kritiskās reformas. Tajā pašā laikā mēs atbalstīsim struktūrārās reformas, ko ir izveidojusi valdība. Ļaujiet man izskaidrot dažus svarīgos aspektus. Eiropas Savienība nav vienīgā Eh, kas ir lielākais eh, donors, eh, taču liela. Martā mēs mobilizējam apmēram četrus citus donārus, kas atbalstīs Moldovas reformas. Un tie 1,9 miljārdus eiro no, nozīmē 2011. 2017. gadam, ieskaitot mūsu 550 miljonus. Pagājušajā mēnesī mēs laicīgi reaģējam uz veselu rindu specifisku valdības vajadzību. Mēs eh, sniedzām eh, politiskus padomus ministriem, atbalstījām demokratizācijas eh, centienus likumsargāšanas jomās, palīdzējām organizēt pirmsvēlēšana konsultācijas un palīdzējām arī pēc pagājušās vasaras plūdiem un tāpat arī atbalstījām Moldovas vīnu eksportu. Bez uh, Moldovas valdības mēs esam arī iesaistījušies uh, strādājot ar Piedņestras uh, cilvēkiem, iedzīvotājiem, kur ir maza apmēra projekti, galvenokārt sociālajā jomā. Nākošajā gadā mēs sāksim ieviest uh, institūciju izveides programmu uh, Austrumu partnerības ietvaros. Šī programma palīdzēs Moldovai uh, sagatavoties un ieviest uh, pievienošanās līgumu, asociācijas līgumu, ko mēs šobrīd uh, apspriežam. Iepriekšējais uh, saruna rauns bija 13. un 14. oktobrī, un tas parādīja, ka uh, šī, šis pārunu uh, progress notiek ļoti labā ātrumā. Mūsu palīdzība uh, ir arī e, tiešo e, pārvedumu formā. Kopš 2009. E, gada pēdējā ceturkšņa 37 miljoni eiro ir ieviesti budžeta atbalstē. 15 papildus miljoni tiks pārskaitīti drīz. No tā apmēram 8,5 miljoni eiro tika tieši nozīmēti, lai palīdzētu iedzīvotāju trūcīgākajiem slāņiem. Un šobrīd, kad Buseka kungs ir palasījis, at, parakstījis atbilstošo likumdošanas aktu, mēs uzskatām, ka būs 40 miljoni, kas būs kā pirmā daļa no makrofinanciālās palīdzības. Tajā pašā noskaņājumā un garā mēs e, veiksim e, mūsu politiskos kontaktus un arī tehniskās pieredzes apmaiņu. E, dažu dienu laikā es satikšos ar eh, premjerministru privāto Luksemburgā, un eh, pēc tam eh, būs tikšanās par jautājumiem, kas saistīti ar gatavošanos pārunām par dziļu un visaptverošu brīvās tirzniecības jomu. Un līdz ar to mēs esam ie, ie, iesaistījuši eh, Moldovu arī cilvēktiesību dialogā, un mūs, mēs šobrīd pārunājam arī uh, aviācijas pakalpojumu nolīgumu. Mēs esam uh, sekojuši arī vīzas uh, dialogam, kas ir uzsācies uh, jūnijā. Nākošu pirmdien, uh, atkarībā no izpētes komisijas uh, pētījumiem, kas veikts septembrī, uh, ārlietu padome paziņos savus secinājumus, to, kas eh, būs attiecībā uz šiem jautājumiem. Paldies, priekšēdētāji. Priekšēdētājs, paldies, komisāra kungs. Un tagad eh, politisko grupu runātāji. Eh, Tautas partija grupu vārdā Makovei kundze. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī, šo debašu mērķis ir eh, pārunāt eh, reformas, kuras ir eh, Moldova veikusi iepriekšējos gados. Un Moldovas progress ko tā ir veikusi attiecībā uz tuvināšanos Eiropas Savienībai. E, šī e, valsts ir jau gadu bijusi e, mūsu acu priekšā, jo tā ir izpildījusi visas savas apņemšanās un izveidojusi visu, kas bija nepieciešams, it īpaši reformējot tieslietu sistēmu un arī cilvēku tiesību hartās lietās. Septembrī Moldovas parlaments ratificēja starptautiskās eh, tiesiskuma eh, eh, standartus, un mēs rezultāti ir ļoti labi. Taču kādas būs garantijas, ka tas viss arī turpināsies? Jo Moldova ir izveidojusi lielāku progresu nekā citas valstis austrumu partnerības ietvaros. Un tas ir tāpēc, Un tieši tāpēc mums vajag viņu īpaši šo valsti izcelt, jo ir, tā ir izdarījusi lielus, lielas piepūles, pūliņus, un to vajadzētu uh, atbalstīt. Kāpēc mēs uh, to nedalai nedarītu? Kas attiecas uz pārunām uh, par vīzu jautājumu, tad Moldova ir virzīsies priekš visās četrās jomās, tāpēc mēs aicinām komisiju, lai tā attīstītu uh, rīcības plānu uh, līdz pat oktobra beigām, lai ļautu oktobrai, lai ļautu Moldovai izbaudīt bezvīzu režīmu. Mums ir nepieciešams risinājums, uh, kas izveidotu stabilitāti šai reģionā, jo Eiropas Savienība Savienībai vajag veikt lielāku apņemšanos jo beigu beigās Eiropas eh, integrācija ir eh, stimulējusi brīvības un demokrātijas izveidi visā Eiropā. Paskatieties, eh, kā Austrum Eiropas seja ir mainījusies pēdējo 20 gadu laikā. Reformas iet uz priekšu un izskatās, ka arī Rietum Balkāni to dara. Paldies! Un tagad sociālistu vārdā Severīna kungam pusotru minūtu ir tikai viena iespēja - vai nu starp eiropizāciju, vai par piedņestrizāciju tātad eh, vai nu par oligarho eh, pagātni eh, no Padomjas Savienības vai sociālo taisnīgumu un labklājību. Moldovas attīstība līdz šim ir, to negatīvi ir ietekmējusi tās pašas politiskā nestabilitāte, jo fundamentālā problēma nav saistīta uz ārējiem izaicinājumiem, taču uz iekšējiem sadalījumiem politisko spēku starpā. Iekšējā politiskā nestabilitāte neļauj valdošai koalīcijai Turcijai izveidot eh, savas pro-eiropiskās iespējas. Šobrīd Moldova ir izvēles punktā. Uh, jo eh, šīm agrīnajām vēlēšanām vajadzētu vest eh, valsti uz nākošo nākotnes eiropizāciju. Tāpēc visiem politiskiem spēkiem, kas eh, uzskata, ka ir nepieciešama Eiropas modernizācija, nevajadzētu veikt konfrontāciju un prota protagonismu un izplatīt plašu uzskatu, kā mēs varētu vest šo valsti uz Eiropas mērķu sasniegšanu. Paldies! Paldies, Severīna kungs. Tagad liberāļu grupas vārdā divas minūtes Vatsona kungam. Priekšsēdētāji, pirms 18 mēnešiem mēs bijām šokēti par uh, Kišiņevas notikumu brutalitāti. Dažas nedēļas vēlāk mums bija uh, liels prieks mūsu uh, šeit klausītāju vietā uz, redzēt demokrātisko vadītāju sejas. Mēs dalāmies optimismā ar Eiropas, par Eiropas nākotni Moldovai un esam pamanījuši progresu, ko šī valsts ir izdarījusi. Taču joprojām ir liels progress veicams, it īpaši uh, lai sauktu pie tiesas eh, šo brutālo notikumu izraisītājs. Taču, ja Moldova atgriežas eh, pie pašreizējās eh, koalīcijas, tad ir laba iespēja, ka par spīti grūtībām, ko rada ekonomiskā krīze, šī valsts varētu pabeigt savu pārveidi. E, Francis Bēkons, britu rakstnieks, ir ievērojis e, to, e, ka cerības ir labas kā brokastis, taču sliktas kā vakariņas. Moldovas valdošajām partijām nevajadzētu šaubīties par to, ka pēc tiesību aktiem ir jāveic arī šo aktu ieviešana. Laiks nav mūsu pusē, ļoti daudz kas vēl jāizdara ļoti drīzā laikā. Eh, mana eh, grupa aicina Fules eh, kungu komisāru un veikt vēl lielāku darbu un pateicamies par izdarīto darbu. Un mēs apsveicam šīs grupas Moldovas draugu izveidošanos un saprotam, ka Eiropas valstis grib palīdzēt Moldovai virzīties uz priekšu. Katri pūliņi, ko Eiropas Savienība dara, lai palīdzētu šai ārkārtīgi trūcīgajai valstī virzīties tuvāk uz Eiropas standartiem, ir apsveicami. Un tad, kad padome apskatīs vīzu, vīzus režīmu nākošu nedēļu. Es ceru, ka viņi atradīs eh, ceļu, kā doties uz priekšu vīzu jautājumā. Taču, kā viens no mūsu dibinātājiem ir teicis, eh, valsts eh, atrašanos Eiropas Savienībā nosaka nevis tās Eiropas vieta, bet gan gars, un es gribētu, ka mūsu Moldovas draugi šajās vēlēšanās parādīs šo Eiropas garu. Paldies, Vatsona kungs, un tagad Eh, zaļo grupas vārdā divas minūtes eh, dodu vārdu Šdanokas kundzē. Jā. Paldies, priekšsēdētāji, godātājs, eh, kolēģi, godātie kolēģi, kolēģis komisāra kungs, mēs atbalstām to progresu, ko Moldova ir panākusi, un mēs ceram, ka vēlēšanas, kas tuvojas, turpinās konsolidēt demokrātiskās institūcijas un nodrošinās tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu Moldovā. Mēs zinām, ka plašais atbalsts eh, Moldovas eh, dalībai Eiropas Savienībā pastāv. Mēs eh, redzam, ka visas partijas, neskatoties uz sašķeltību, tomēr saka, ka tās ir par Eiropas integrāciju un sadarbību. Bet ņemot vērā manas valsts Latvijas pieredzi dalībā Eiropas Savienībā, uh, esmu uh, centusies izskaidrot Moldovas politiķiem, ka Eiropas Savienības dalība nevar būt pašmērķis. Ir ļoti svarīgi pastiprināt uh, pūliņus, lai ieviestu tieslietu un ekonomiskās reformas, jo īpaši cīnoties pret korupciju. Moldovas uh, sabiedrība ir uh, uh, daudzvalodīga un multietniska. Uh, Un tāpēc ir varbūt ļoti piesardzīgiem jābūt, lai neradītu papildus šķelšanos sabiedrībā. Uh, Man liekas, ka 28. jūnija noteikšana kā padomju okupācijas diena ir radījusi negatīvas uh, reakcijas Moldovas iedzīvotāju vidu, un tas nav saliedējis sabiedrību, bet tieši pretēji ir uh, ietekmējis sabiedrību. Moldovas sabiedrība. Uh, arī ir eh, dažāda, runājot par valsts piedarību. Daudziem ir dubultā pilsonība, un tas rada arī atšķirīgas tiesības iedzīvotāji. Mums ir jādara viss, lai novērstu šīs atšķirības un nodrošinātu bezvīzu režīmu visiem moldoviešiem. Paldies! Paldies, eh, Ždanoks kundze, un tagad ECR eh, e grupas vārdā uzstāsies pusotra minūte Tānoka kungs. Priekšsēdētāja kungs, neviens neapšauba, ka Moldovai vēl ir tāls ceļš ejams līdz sasniegt galējo mērķi dalību Eiropas Savienībā, un šo mērķi mūsu grupa atbalsta. Tā ir viena no Eiropas nabadzīgākajām valstīm, tā pašā laikā tā ir arī PTO, bet tā ir uh, cilvēku tirzniecība, korupcija un organizētā noziedzība izplatīta. Uh, Moldovā arī ir šis iesaldētais konflikts ar eh, krieviski runājošo un eh, Krievijas dominēto Piedņestas reģionu. Un tomēr kopš eh, komunisti tika gāsti no varas, Moldova ir panākusi zinām progresu. Partijas ir par Eiropas integrāciju un tā, kas ir tās partijas, kas tagad ir koalīcijā, aktīvi strādā, lai pātrinātu Moldovas iesaist Eiropas Savienībā. Uh, Mums vajadzētu turpināt izdarīt spiedienu uz Moldovas valdību, lai tiktu veikts reformas un uh, panākts tiesiskums, bet mums vajadzētu arī uh, ciešāk sadarboties ar Kišiņēvu. Tik minēts vīzu jautājums, bet gribētu minēt arī Euronest jautājumu, kas dod iespējas gan Eiropas Savienībai, gan ar uh, Moldovas politiķiem spriest par vienotām interesēm. Un tomēr šīs te sarunas ir paralizētas, jo Baltkrievijas parlamentu mūsu parlaments neatzīst, jo tas nav demokrētiski vēlēts, bet es ceru, ka vienu dienu visas austrumu partnerības valstis, gan Moldova, gan Baltkrievija, kurā būs demokrātisks vēlēts parlaments, būs mūsu svarīgi partneri. Paldies! Un tagad pārējie runātāji pusotra minūte Bastians Belders no FD grupas. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Šīs debatas parāda, ka Eiropa interesējas par uh, Moldovu, bet uh, tur ir tāda politiska sašķeltība. Mana valsts, Nīderlanda, tur ir pilsoņu iniciatīvas, sociālās iniciatīvas, lai dotu Moldovas jauniešiem perspektīvu. Es to gribētu pieminēt, jo man ir liels gods un es lapojos ar to, ka šādas aktivitātes notiek. Moldova vēlas nosniegt uh, visaptverošu tirsniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību, un šeit tiešām ir svarīgi panākt progresu. Bet uh, ir arī problēmas, eh, kas ir saistītas ar lauksainicības produktu realizāciju, jo īpaši vīna nozarē eh, Krievija, kā noieta tirgus, ir eh, radījusi barjeras politisku apsvērumu dēļ. Jautājums ir varbūt, ka Eiropas Savienība šeit var kaut kā palīdzēt Moldovai. Un vēl viens jautājums par kanclers Merkeles iniciatīvu. Uh, vai Krievija tiešām iestājas par pieņemstas jautājuma uh, risināšanu. Uh, varbūt, ka viņi gaida, ka uh, viņiem tiks uh, kaut kas vairāk piedāvāts no Eiropas Savienības puses. Es, es vēlos, lai Moldova tiešām tuvotos Eiropai. Paldies, Belder kungs! Tagad uh, nākamais runātājs. Tātad viņi nākamajā runātēja savā vārdā, un Gurjāno kungs lūdz divas minūtes. The example proves that uh, Moldova's commitment to European values and standards paldies. Uh, mums ir skaidri redzams, ka uh, Moldovas standarti ir patiesi, un tas ir labākais uh, piemērs, kā tiek ieviesta Eiropas politika. Patiesībā Eiropas uh, Eh, šie te standarti ir pilnīgi salīdzināmi ar Rietumbalkānu valstu standartiem eh, demokrātisko eh, institūciju pavājināšanās kaimiņos Ukrainā samazina Moldovas iespējas. Un tāpēc ir ļoti svaigi, lai 28 datuma vēlēšanās mums būtu eh, tuvināšanās Eiropas eh, standartiem. Un tāpēc, es domāju, mums eh, no Eiropas puses vajadzētu sūtīt pozitīvu signālu Moldovai un Moldovas iedzīvotājiem, jo tūkstošiem ģimeņu sadala vīzu barjeras un vīzu dialogs tā ir iespēja nākotnē, un tam mums vajadzētu pārvērst jau darbībā un eh, palīdzēsim, lai 25. datuma, 25. Eh, oktobra ārlietu padome izstrādātu rīcības plānu eh, vīzu noteikumu atvieglošanai. Jo pro-eiropeiska integrēta Moldova būs labs palīgs Eiropas austrumu pierobežā, kur ļoti bieži notiek dažādi konflikti un kas apdraud mūsu stabilitāti. Paldies! Paldies. Tagad lūdzu Jotovas kundze. Um, pašreizējā situācija Moldovā um, liek risināt daudz dažādus uzdevumu, kas saistās ar, ar šīs valsts multietnisko uh, raksturu problēmām ar Piedņestru un uh, Uh, Moldovas uh, vēlēšanos iestāties Eiropas Savienībā. Sevišķi svarīga ir um, sadarbība ar Eiropas Savienību šajā kontekstā un vīzu uh, režīms kuram ir jākļūst brīvākam. Risinājums izmantot, izdot, teiksim, Bulgārijas vai Rumānijas pases nav pareizais veids, kā uzlabot situāciju. Un Bulgārijas minoritāte ir viena no nabadzīgākajām uh, Moldovā. Paldies, Jotovs kundze. Tagad lūdzu Bušoji kungs viena minūte. Paldies, priekšēdētāji parlamenta asamblējas vārdā es uzņēmos uh, tad strādāt ar Moldovu un uh, redzēju, kādas reformas ir uzsāktas tieši tieslietu sektorā. Protams, ka laiks ir nu, sarežģīts, ir jāveic ļoti daudz uh, reformu, cita starpā ir jāatvieglo vīzu režīms. Šobrīd tam jau ir arī uh, izstrādāts rīcības plāns. Varbūt tiešām pēc kāda laika izdosies no vīzām atbrīvoties. 28. novembrī notiks vispārējās vēlēšanas, un es ceru, ka valsts turpinās attīstīties pa demokrātijas ceļu. Un mūsu politika uh, rada pozitīvus rezultātus Moldovā, un es ceru, ka mēs arī turpmāk sniegsim atbalstu Moldovas republikai, un tādējādi arī turp, stiprināsim pašu savu autoritāti. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu Bilāna kungs. Paldies, priekšādātāji! Es esmu apmeklējis Moldovu. Um, um, ārlietu um, komitejas delegācijas sastāvā, un mēs ļoti būtiskā brīdī bijām valstī, kad uh, notika nozīmīgs uh, referendums, un pēc dažām nedēļām uh, ir gaidāmas parlamentu vēlēšanas mēs izjutām ļoti lielu atbalstu no Moldovas iedzīvotāju puses tieši runājot par integrāciju Eiropā. Un uh, Eiropa, Moldova ir jāatbalsta tās centienos uzlabot, palielināt integrācijas pakāpi Eiropas Savienībā. Joprojām pastāv ekonomikas problēmas, daudz sarežģītu jautājumu ir jārisina ar Piedņestru, bet tomēr, lai Moldova varētu turpināt integrācijas procesu, mums ir jāturpina sniegt atbalstu, un es ceru, ka nākamajā padomes sanāksmē tiks lēmts arī par vīzu, vīzu sistēmas liberalizāciju. Paldies, Bilana kungs. Tagad Elena Bašesko lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt paldies visiem, kas organizēja šīs debates, un mums ir jāuzņemas arī mūsu atbildība par Moldovas attīstību, ņemot vērā vēlēšanas, kas tuvojas. Eiropas alianses darbs liecina, ka šī valsts ir spējīga reformēt svarīgus sektorus - ekonomiku, tieslietas, institūcijas un arī uh, austrumu sadarbību uh, turpina attīstīties. Mums nevajadzētu aizmirst, ka astoņus gadus Moldovā valdīja komunistu valdība un uh, tajā tā īpaši neņēma vērā cilvēku pamattiesības. Ir jāturpina demokratizācijas process, sevišķi svarīgas ir tieslietu reformas, politiskās sistēmas stabilizācija un ir jānodrošina tiesu sistēmas neatkarība, tāpat kā jānodrošina pamattiesību ievērošana pilsoņiem. Moldovas republika jau vairāk nekā pusotru gadu uh, atrodas politiskas krīzes apstākļos, reforma rezultāti netiek atzīti, referenduma rezultāti netiek atzīti un prezidentu nevar ievēlēt, tāpēc vēlēšanas, kas notiks novembra beigās, būs ļoti izšķirīgs solis. Um, šobrīd joprojām valstī situācija ir smaga un demokrātija demokrātisko, ja demokrātiskās vēlēšanas cietīs neveiksmi, tad eh, tā būs neveiksme arī Eiropas Savienībai. Mums ir nepieciešams tāds partneris, kas ņem vērā un ievēro Eiropas Savienības tiesības un pamata principus. Un, uh, Moldovas Republika arī tajā, tajā runā valodu, kas ir viena no oficiālajām valodām Eiropas Savienībā. Paldies, kolēģis Vigenins, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dargie kolēģi. Man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments uh, ir veltījis uh, savu vērtīgo laiku un uzmanību Moldovai, kas pēc būtības ir Eiropas valsts. Un mums jāsaka, ka Uh, valdošā koalīcija darīja ļoti daudz, lai uh, panāktu Eiropas integrāciju, un tā to vajadzētu arī novērtēt. Tā pašā laikā pilsoņi gaida vairāk rezultātu ekonomikas un sociālajā sfērā, jo tie ir arī ļoti svarīgi jautājumi priekšvēlēšanu kampaņām. Attiecības ar Eiropas Savienību nevajadzētu būt uh, tā, ka tās ir svarīgas tagad tikai priekšvēlēšana laikā, tās ir jāveido ilgstošā termiņā. Un uh, bija politiskās nestabilitātes situācija, kas varētu atkārtoties pēc uh, vēlēšanām, bet es gribētu aicināt visus politiskos spēkus uh, nodrošināt politisko stabilitāti arī pēc vēlēšanām un strādāt pilsoņu interesēs un uh, strādāt pie Eiropas uh, virzības. Paldies, Viganīna kungs, neredzu Porebas kungu viņa vietā. Šķiet, ka viņa nav zālē. Došu viņam vārdu varbūt vēl beigās, ja viņš būs ieradies. Tagad uh, Predes kungs divas minūtes lūdzu. Uh, imperialism românesc. Paldies, priekšsēdētāji. Romas impērija. Uh, šo terminu Moldovas komunisti lieto uh, runājot par rumāņu kolēģu intervences, tātad rom, rumāņu imperialisms. Uh, Un uh, visi, kas iejaucas, ir imperialisti viņu uztverē. Viņi grib, lai viss vienkārši klusē, bet es nedomāju, ka tas ir taisnīgi. Es domāju, ka mums ir jāizsakās, mums ir jāpauž savs viedoklis, jo liels skaits uh, Eiropas Savienības pilsoņu, rumāņu un bulgāru, bet arī citu uh, valstu pilsoņu dzīvo Moldovas republikā. Un es domāju, ka visi uh, Eiropas Savienības pilsoņi uh, ieskaitot tos, kas dzīvo Moldovā, ir pelnījuši, ka viņu tiesības tiek ievērotas, kā ir apsavienības pilsoņu tiesības. Jau kādu gadu Kišiņevā valdības koalīcija ir strādājusi Eiropas integrācijas zīmē. Tā ir alianse integrācija Eiropas Savienībā, un ja tā tiktu saukta par aliansi integrācijai Krievijā, tad uh, lietas būtu savādākas, bet tā nav. Un šī te alianse jau uh, ir veikusi pasākumus, kas ir ļoti iedrošinoši, Fīlskungs. Es pagājušajā nedēļā biju Kišinevā un redzēju, ka šī tuvināšanās politika lielā mērā ir arī priekšvēlēšana kampaņas daļa. Uh, Tātad spēki gatavojas novembra vēlēšanām. Cilvēkiem būs jāizvēlas kāds no politiskajiem spēkiem, bet arī jāizvēlas vai turpināt šo Eiropas integrācijas procesu vai to apturēt. Komunisti nevēlas uh, virzīties Eiropas virzienā. Pirms dažiem mēnešiem viņi parādīja, ko viņi vēlas uh, aprīļa demonstrācijas ļoti skaidri parādīja, ko komunisti Kišiņevā vēlas. Es ceru, ka pilsoņi sapratīs tos signālus, ko pauž politiskās partijas, un es ceru, ka vēlēšana rezultāti būs tādi, kā, kādus mēs vēlamies to redzēt. Paldies. Tagad sieviešu kungs minūte, lūdzu. Ir ļoti labs jautājums, kāpēc mēs pievēršam tik lielu uzmanību tādai nelielai valstī, Moldovai, kas atrodas pie eh, Melnās jūras, bet kam nav pieeja Melnajai jūrai. Varbūt, ka mēs to darām uh, tāpēc, ka tā ir neliela valsts, kurā tiekas divas pasaules. Tā ir uh, pasaule, kuru uh, mēs atceramies kā padomu savienību, un šī valsts ir sašķelta. Daļa no tās okupē ārējie spēki, uh, Un tāpēc mēs gribam ļoti skaidri šodien teikt, ka šī valsts ir pelnījusi mūsu atbalstu. Tā ir maza valsts ar ļoti drosmīgiem iedzīvotājiem, kas uh, tiecas uz Eiropas Savienību un veido demokrātiju. Priekšsādātāja kungs uh, nav svarīgi, kāds ir uh, spēks, bet kāds jums ir atbalsta punkts. Šie miljoni varbūt nav tik lielas summas, bet ja tos eh, pareizi izmantos, tad eh, var sasniegt ļoti labus rezultātus. Visiem tiem, kas Moldovā strādā demokrātijas labā, eh, es vēlu veiksmi, man neinteresē kādā partijā viņi ir, es viņiem novēlu saliedēties, apvienoties, lai viņi varētu strādāt kopīgi. Paldies! Paldies! redzu, ka Papadopulus kungs ir pacēlis savu zilo kartiņu. Vai jūs vēlties izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvajos, vai jums ir jautājums? Sivits kungam. Eh, Tātad par brīvā mikrofona procedūru. Jā. Vēlreiz gribētu atgādināt kolēģiem, ka zilā kartiņa ir paredzēta, lai pārtrauktu kādu no runātājiem un uzdot viņiem jautājumu. Tas nav, uh, lai pieteiktos brīvā mikrofona procedūrai. Bet tagad pēdējais runātājs Kokāna kungs divas minūtes lūdzu. Urno. Un tas noslēgs uh, šo debašu daļu. Divas minūtes, Kokāna kungs. Vážený pán predsedajúci, cený pán komisár. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār kungs, kolēģi jo attīstība Moldovā ir tiešām eh, tāda daudzsološa. Acīm redzot, šī valsts varētu būt par piemēru visiem mums, un eh, tā ir lieliska eh, kaimiņa attiecību kā piemērs, jo Eiropas, uz Eiropu vērstais mm, valdības sastāvs ir iedzīvotājiem parādījis skaidru demokrātisko perspektīvu, Tāpēc nu, tās nākotnes iespējas ir diezgan cerīgas. Tomēr, ņemot vērā politisko situāciju, eh, tā ir negatīvi stigmatizēta eh, pēc eh, nesekmīgā politisko reformu sekām. Jo reformas ir līdz šim bijušas nesekmīgas, bet es ceru, ka vēlēšanas būs veiksmīgas. Eiropas Savienībai vajadzētu būt aktīvākai un e, izgaismot e, Moldovā sasniegto progresu. Nākošu nedēļu pirmdien e, padome pieņems lēmumus attiecībā uz Eiropas attiecībām ar Moldovu. Un jāskatās, kādus soļus Moldova būs, Moldovas valdība būs spērus. Tāpat būtu ļoti svarīgi, es domāju, ka padomē vajadzētu veidot ceļu attiecībā uz vīzu noteikumu atcelšanu Moldovai Taču nu, redzēsim, kā tas viss izveidosies. Tas viss, protams, ir atkarīgs arī eh, no Moldovas vēlēšanu rezultātiem. Eiropas Savienībai vajadzētu būt pozitīvākai savā attieksmē pret Moldovu. Mums eh, vajadzētu eh, skaidrāk izteikt savu atbalstu pro-eiropeiskajiem spēkiem, kas pastāv Moldovā. Moldovai ir jākļūst par e, vienotās Eiropas ģimenes sastāvdaļu, un mums vajadzētu tiešām pārliecināt Moldovu, ka tas ir labākais veids, kā doties. Paldies! Un, saka priekšsēdētājs, tagad mēs esam izsmēluši runātāju sarakstu un pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Mums ir septiņi aicinājumi dot vārdu dosim vārdu visiem septiņiem runātājiem un apstur, apturēsim jūs pēc 60 sekundēm mēs tiešām uh, ievērosim šo laiku. Pirmkārt, Andrikienes kundze, lūdzu. Prezident, uh, Moldova ir nogājusi lielu ceļu kopš uh, Ribbentropa Molotovo pakts sadalīja Eiropu divās daļās. Moldova šodien ir neatkarīga valsts, Tā tas tiešām ir, tai viņai ir daudzas problēmas, taču vienlaicīgi tā ir demokrātiska valsts, kas ir, pa, uh, ir ceļā, lai uh, dotos uz Eiropas integrāciju. Šodien es gribētu aicināt visus politiskos spēkus valstī, visus demokrātiskos spēkus, uh, un visas etniskās kopienas, izvairīties no nevajadzīgām konfrontācijām un um, ievērot plašu uh, tādu uzskatu par Eiropu un virzīt valsti uz Eiropas mērķu sasniegšanas. Un visbeidzot par Piedņestru. Piedņestrai ir jābūt augstāji prioritātei mūsu darba sarakstā, un es gribu uzteikt eh, Vācijas kancleres eh, Angeles Merkeles eh, piemēru un arī citu uh, vadītāju pūles šī konflikta risināšanai. Paško kungs lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, Fūles eh, kungs. Moldova ir eh, pēdējā vieta, kas atrodas ārpus uh, Eiropas Savienības. Vēsture ir bijusi sarežģīta, taču es domāju, ka ar austrumu parsenību Moldovas iespējas iekļūt Eiropas Savienībā uzlabojas. Pašreizējai koalīcijai ir drīz gaidāmas vēlēšanas, tā ir veicinājusi reformas, uz kurām arī Eiropa ir pareizi atbildējusi. Es domāju, abas puses vajadzētu uzteikt. Runājot par iekšējām reformām un Eiropas atbildībai, mums pēc iespējas drīzāk vajadzētu sasniegt punktu, no kur nav atgriešanās pagātnē. Jāatrisina arī Piedņestras konflikts, un tādā veidā mūs uzmundrina pašreizējās sarunas par to, un Potsdamā Vācijas, Krievijas samitā eh, un nesenā eh, trilaterālajā sarunās Dovilā. Es domāju, ka Krievija varēs atrast kādu risinājumu un eh, strādāsim visi, lai šo beidzamo valsti arī ievestu Eiropas Savienību. Paldies, Paško kungs! Diemžēl izskatās, ka mūsu pulkstenis ir eh, salba, sabojājies. Un tagad mēs kungam lūdzu. Paldies! Kad mēs vēr, vērojām situāciju Balkānos, Kosovā vai uh, citur, tad mēs neievērojām to, kas notiek Moldovā. Kaut gan Eiropas saimniebai sen jau vajadzēja iesaistīties kā starpniekam konfliktu risināšanā. Ir žēl, ka šobrīd Piedņestrā Moldova ir noraidījusi Eiropas Savienību kā starpnieku konflikta risināšanā, un konflikts ir saistīts ar pēc sociālisma hausu ekonomikā. Austrumu reģionos Moldavā uh, it kā valda neatkarība, bet būtībā uh, ekonomikā, uh, ekonomikā notiek liela lejupslīde. Uh, Un tagad, kad notiks jaunās vēlēšanas, ir svarīgi nodrošināt, lai vēlēšanas notiktu pilnīgi likumīgi un ir jāizvairās no konflikta sāsināšanos ar Rumāniju. Paldies! Tagad Griba kungs lūdzu. Panie komisārzu, miałem okazję obserwować powtórzone wybory w Mołdowii. Paldies! Man ir bijusi iespēja uh, piedalīties Eh, elekcija, eh, vēlēšanās Moldavā, un mēs runājām ar opozīcijas pārstāvjiem, un viņi tiešām eh, pauž vēlēšanos, viņi vēlas, lai notiktu pārmaiņas. Un tāpat mēs dzirdējām arī solījumus sadarboties integrācijas jomā ar Eiropas Savienību un arī uh, ārlietu komitejas delegācija ir apmeklējusi Moldovu un runājusi par šiem jautājumiem. Sadalījums starp Piedņestru un Moldovu ir viens no vissarežģītākajiem jautājumiem. Mums ir jāatbalsta Moldova tās problēmu risināšanā, jāpalīdz risināt migrācijas jautājumu un uh, komisāra kungs, jebkāda veida atbalsts Moldovai būs ļoti nozīmīgs. Paldies! Parņiekungs ir lūdzis vārdu, bet es neredzu viņu zālē. Kalilo kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Ieprie, pagājušajā nedēļā es biju Kišiņevā, apmeklēju Moldovu, piedalījos kultūras ministrijas kongresā, tas bija veltīts integrācijai Moldovas integrācijai Eiropā, tieši kultūras jomā. Un es ļoti augsti novērtēju šos labās gribas, šīs labās gribas izpausmes, attīstīties, veicināt attīstību, veicināt investīcijas infrastruktūrā un piedāvāt uh, jaunas izglītības iespējas arī tādās uh, nu, ar kultūru saistītās jomās. Moldovas iedzīvotāji ļoti ieinteresēti integrācijā Eiropas Savienībā, un darbs šajā virzienā notiek. Pašlaik runātājs tika pārtraukts. Bronsa kungs lūdzu. Šobrīd, ja mēs vēlamies arvien vairāk piesaistīt Eiropas Savienībai na nabadzīgas valstis, tad arvien vairāk Eiropas Savienībā būs nabadzīgu cilvēku un arvien lielāks sloks tiks uzlikts uh, valstīm, kas ir tā saucamos neto maksātājs. Arī migrācijas jautājumi, jau pietiek ar legālo migrāciju, bet ir jārisina nelegālās migrācijas lietas. Un, protams, ka šeit ir virknē problēmu, kas, ko, piemēram, izraisa arī normu neievērošana darba likumdošanā, piemēram, ļoti uh, Uh, zems um, uh, vecums vai neliels vecums, kurā var sākt strādāt. Paldies! Paldies! Tagad um, brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta un došu vārdu komisāram Fülēm. Lūdzu, reaģējiet uz to, ko dzirdējāt. Uh, appreciate... Godātie deputāti, es ļoti augstu novērtēju šīs debatas, un ļoti labā laikā šīs debatas notiek. Un visvairāk es novērtēju šo te vienoto signālu un atbalstu, kādu dzirdēju debatēs šajā parlamentā. Moldovas republika ir eh, krustcelēs savā attīstībā. Eiropas komisija aktīvi ir palīdzējusi Moldovas valdībai sasniegt pēc iespējas lielāku eh, progresu savā reformu programmā pagājušajā gadā. Reformas, kuras mēs atbalstām, atspoguļo plašo uh, Moldovas un Eiropas Savienības rīcības plāna uh, mērķu spektru. Šis plāns ir izšķirīgi svarīgs republikas nākotnē. Daudzkārt, un arī 30. septembrī, kad tā sauktā draugu grupa apmeklēja Kišiņevu un godātais deputāts Valsona kungs uz to atsaucās, tātad arī tad un citreiz mēs esam pauduši mūsu atbalstu vīzijai par modernu un labklājīgu Moldovu, kas ir sabiedrības ziņā vienota un teritoriālā integrāta ir atjaunota. Uh, Moldovas republika ir uh, uz pozitīva ceļa, un esmu pārliecināts, ka valsts varēs sasniegt uh, nepieciešamos politiskos kompromisus, lai turpinātu apņēmīgi iztenot reformas. Mēs arī turpināsim būt Moldovas pilsoņu pusē un sniegt vajadzīgo ārējo atbalstu reformām. Mēs turpināsim arī viņus atbalstīt, lai veiksmīgi varētu izturēt šo ilgtspējības testu, kas būs nākamās parlamentu vērēšanas. Un es arī tiešām ceru no visas sirds, ka pēc šīm vēlēšanām mēs varēsim Moldovā ieraudzīt uh, iekļaujošu politisko procesu, kas uh, aktīvi ieviesīs uh, pro-eiropeisku plānu, uh, Uh, kas nāks par labu gan Moldovas iedzīvotājiem, gan Eiropai. Paldies! Paldies, uh, komisāra kungs! Ir iesniegti seši rezolūcijas priekšlikumi no Eiropas Tautas partijas, no liberāļiem, no goja, e, no zaļajiem,